so formally. Tātad oficiāli. Eiropas Savienības ombuds Emīlija Orailija ir mūsu vidū. Sirsnīgi sveicam viņu mūsu vidū, un mēs ļoti labprāt uzklausīsim jūsu prezentāciju par 2013. gada pārskatu. Uzreiz dodu jums vārdu. Es patiešām atvainojos, eh, ka nedaudz aizkavējāmies. Mums bija jāizskata daži lūgumraksti, un tas prasīja laiku. Thank you very much indeed, uh, chairperson, for that. Paldies priekšādātāji par apsveikumu vārdiem. Jums noteikti nav jāatvainojas, jo lūgumraksta izskatīšana ir svarīgākā jūsu darba daļa. Es arī klausījos uh, jūsu sarunās pēdējo pusotru stundu, kad jūs tikāties ar Lērdīnī kungu no komisijas. Mani patiešām interesēja jūsu teiktais jū, ar izaicinājumu, ar ko jūs saskaraties. Pēdējā gada laikā esmu ar jums jau par to apspriedusies. Gribētu teikt, ka arī mans birojs ir jūsu rīcībā. Mēs arī labprāt varam dalīties ar jums pieredzē un gribam mācīties arī no jums, ja ir runa par eh, dažādu nepadeikto darbu um, novešanu līdz galam. Mēs arī saskaramies ar šādām problēmām. Man ir liels gods piedalīties Lūgumras komitejas sanāksmē. Mani priekšteči uh, vienmēr priecājās par savām labajām attiecībām ar lūgumnes komiteju. Mums tā ir svarīgākā komiteja, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu attiecības būtu labas. Galvenokārt tāpēc, ka mēs veicam ļoti līdzīgus pienākumus. Mums ir īpašs mandāts, kas ir paredzēts līgumos attiecībā uz to, ko mēs darām. Šķiet, ka mēs esam viena no nedaudzajām institūcijām, kas nodrošina tiešu piekļuvi pilsoņiem Es uzskatu, ka mūsu lomas viena otru papildina. Manās pilnvaras attiecas uz sūdzībām, ko pilsoņi iesniedz pret Eiropas institūcijām. Jūs savukārt risināt ļoti dažādas sūdzības, kas nāk no dalību valstīm, attiecībā uz to, vai dalību valstis ir piemērojušas Eiropas Savienības tiesību aktus. Domāju, ka mums ir ļoti harmoniskas attiecības, tā tas ir bijis iepriekšējo gadu gaitā, un ceru, ka tādas arī turpināsies. Šodien jums pastāstīšu par 2013. gada pārskatu. Jau sākumā varu teikt, ka es nevaru uzņemties eh, atbildību par to, ka šeit ir iekļauts, jo uh, tas ir Nikis Stiemandurus eh, paveiktais. Viņš uh, darbojās visu laiku pirms manis. Es sāku strādāt tikai 1. oktobrī, un īstenībā lielākā daļa darba pieder viņam. Es pastāstīšu arī mazliet par to, ko pati esmu paveikusi. Daži no jums jau iespējams ir informēti par manas veiktajām izmeklēšanām. Es mēģinu rast sistēmiskas problēmas Eiropas institūcijās. Par to šodien izteikšos tikai mazliet, jo galvenais eh, šīs dienas temats ir gada pārskats. Tātad īsts pārskats par 2013. gadu. Daži svarīgākie notikumi un lietas. Man ir jāatvainojas par to, ka mana balss izklausās nedaudz aizsmakusi, nejūtos īsti labi. Tātad eh, izmeklēšana tika pabeigta tikai pagājuši nedēļa. Tur mēs skatījām sistēmiski to, kā komisija risina vadošā amatpersonu lietas, e, ja šīs amatpersonas iet pensijā vai arī meklē darbu privātajā nozarē. Un e, ko komisija dara, lai izvairītos no um, interešu konflikta situācijām. Mans priekštecis sāka šo izmeklēšanu, es to pabeidzu Un galvenā rekomendācija, ko es izteicu, attiecas uz to, ka pirmkārtām ir jāatceras, ka komisija mūsuprāt vēlas šo jautājumu risināt un vēlas to darīt ļoti atklāti un strikti. Otrkārt, mēs uzskatām, ka personāla nolikums to pieļauj. Mēs mēģinājām palīdzēt komisijai norādot, kā komisija varētu vislabāk sasniegt savus mērķus, proti izvairīties no interešu konflikta situācijām, jo īpaši attiecībā uz vadošām amatpersonām. Nemēģināšu šeit izteikties pārāk gari. Galvenā rekomendācija ir nodrošināt, lai eh, vadošo amatpersonu vārdi, ja šīs amatpersonas vēlas strādāt privātajā sektorā, ir jāpublisko, un ir jāsniedz arī īsts pārskats par to, ko viņi darīja komisijā un ko viņi plāno darīt privātajā nozarē. Tam visam ir jābūt tiešsaistē, lai pilsoniskā sabiedrība varētu izvērtēt, vai interešu konflikts un interešu konflikta nosacījumi tiek izpildīti. Pagājuši, kad pabeidzām arī lietu, to pabeidza eh, Stavros Dīmandurus, uh, un te bija runa par Lielbritānijas izņēmumu attiecībā uz pamatiesību hartu un tās savietojamību ar caurdzimības regulu. Tas bija patiešām liels pasākums, iesaistījās arī parlamenta un komisijas pārstāvji. Nikī Forests eh, prezentēja eh, šo ziņojumu mm, priekšsādātām Šulcam. Tās bija ļoti, tā bija ļoti svarīga lieta, kas attiecās uz Itālijas uzņēmumu. 93 tūkstoši eiro piešķīrums, kas viņiem tika apsolīts, tika arī piešķirts, par ko uzņēmums priecājās. Jūlijā man bija tas gods, ka mani Eiropas parlaments ievēlēja par jauno tiesības ārdz Eiropas Savienībā. Augustā notika izmeklēšana par Eiropas Savienības aģentūrām un datu aizsardzību. Šī izmeklēšana tika atklāta. Uh, Septembrī man bija gods vadīt Eiropas ombudu tīkla semināru. Tas notika manā dzimtajā pilsētā Dublinā. Iespējams, ka daži no jums zina, ka kā Eiropas tiesības ārdze es nāsmu augstāk par dalību valstu ombudiem, bet es mēģinu koordinēt uh, Eiropas Savienības ombudu tīklu. Tas ir ļoti labs veids, kā mēs varam mācīties viens no otra un apmainīties ar paraugu praksi. Es pati biju īrijas ombude, un līdz ar to Eiropas ombude var nosūtīt jautājumus par savām izmeklēšanām. Šie jautājumi nonāk Eiropas ombuda birojā, un mēs sniedzam viņiem konsultācijas. Komitejā novembrī es prezentēju ziņojumu par Frontex institūciju tātad Robeža aizsardzības aģentūru. Šī aģentūra atrodas Polijā, un tai ir ļoti būtiska loma attiecībā uz patvēruma meklētājiem, migrantiem, visiem, kas mēģina iekļūt Eiropā, lai pieprasītu patvērumu. Savā ziņojumā tik skatīju ļoti šauru lietu. Mēs pētījām to, ka Frontex nav sūdzību mehānisma. Uh, un mēs uzskatām, ka šai lomai ir ļoti būt, šī loma ir ļoti būtiska, un tieši tāpēc sūdzību mehānismus būtu jāievieš, jo īpaši, ja sūdzība tiek sūtīta dalību valstī vai tiesai. Decembrī eh, vēl tika pētīta ļoti svarīga pārkāpuma lieta. Vairāki indivīdi vērsās pie mums, sakot, ka eh, Spānijas nodokļu atlaides kas eh, tiek piešķirtas vairākiem futbola klubiem, eh, pārkāpj vairākus valsts noteiktus nosacījumus. Un eh, mēs ar savu izmeklēšanos iejaucāmies šajā lietā un tā tika atrisināta. Tas būtu tāds vispārīgs pārskats par darbu, ko mēs veicam, un es šodien uzklausīju jūsu diskusijas par sūdzību skaitu, ko saņemat, un to piekritību. Mēs gadu gaitā esam izveidojuši ļoti labu interaktīvu uh, palīgu pilsoņiem, kas ļauj pilsoņiem saprast, kur šī sūdzība ir jānodod, vai tā ir jānodod ombudam, vai dalībvalsts ombudam, vai lūgumrakstu komitejai, vai solvit, vai kādai citai institūcijai. Šķiet, ka Leārdīnī kungs uz to atsaucās. Kopā mēs izskatījām 23 tūkstošu pilsoņu um, pieteikumus, reģistrējām 19 um, tūkstošus um, sūdzību un arī uh, izskatījām 1400 informācijas pieprasījumus. Ja mēs sadalām šo lielo skaitli, tad mēs redzam, ka uh, Eiropas ombuds atklāja 350 izmeklēšanas 2013. gadā. 461 izmeklēšana tika slēgta. Uh, Varbūt jums šķitīs, ka šie skaiti nav lieli, taču lielākā daļa no sūdzībām uh, tiek skatītas pašās dalībvalstīs. Un ja šīs sūdzības tiek iesniegtas pret Eiropas institūcijām, tad šo sūdzību skaits ir daudz mazāks. Taču tā kā mēs saņemam ļoti daudz sūdzību, tad mēs īstenībā um, sākam tādas sistēmiskas izmeklēšanas. Ar vienu izmeklēšanu mēs varam atrasināt simtiem un tūkstošiem pilsoņu sūdzību, tāpēc šie mazie skaitļi varbūt ir maldinoši. Tagad par eh, sūdzībām uz ko tās attiecas. Jūs redzat, ka vislielākā daļa attiecas uz Eiropas komisiju. Ne jau tāpēc, ka tā būtu visbriesmīgākā institūcija, vienkārši tas ir vislielākais zvērs džungļos, un līdz ar to lielākā daļa no sūdzībām attiecas uz komisiju. Un pārējās sūdzības attiecas uz Eiropas Savienības aģentūrām, uz Eiropas parlamentu attiecas tikai pavisam maz, uh, sūdzību, tāpat arī uz Eiropas investīciju banku un Eiropas ārējās darbības dienestu. Šeit ir runa par eh, cilvēkiem, kas eh, ir piedalījušies konkursā darbam šajās institūcijās un bieži vien tad viņi arī iesniedz sūdzību. Eh, šādi ir rezultāti izmeklēšanām, ko ombuds ir pabeidzis. Vairāk nekā ceturdaļa tiek atrasinātas institūcijā, pirms vispār izmeklēšana ir uzsākta. Tātad mēs varam draudzīgi aprunāties pa telefonu ar šo institūciju, un viņi atzīst, ka kaut kas ir nogājis greizi, un viņi arī brīvprātīgi to atrisina. Tas, protams, ir ļoti labs veids, kā lietu ātri slēgt. 43% lietu uh, nav nekāda pamatojuma veikt tālāk izmeklēšanu. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Uh, 26% gadījumu e, nav atklāta e, slikta administrācija, savukārt 10% gadījumos šāda e, slikta administrācija tiek atklāta. Atbilstība Eiropas ombuda priekšlikumiem. Katru gadu mēs veicam papildu izmeklēšanu par to, vai mūsu rekomendācijas un draudzīgie risinājumi īstenībā ir pieņemti attiecīgajā institūcijā šis uh, atbilstības rādītājs ir ļoti augsts - 80%. 20% gadījumu ir neatbilstība. Vairāk kārt esmu teikusi, ka gribētu, lai šī atbilstība būtu augstāka. Daudzās dalību valstīs atbilstības rādītāji ombuda rekomendācijām ir pat 90%. Tieši tāpēc es gribētu paaugstināt šo atbilstības rādītāju. Tas ir jādara sadarbojoties ar institūcijām un jo īpaši ar komisiju. Un šeit ir gadījumi, kad mēs nododam lietas tālāk. Ļoti daudz lietu nonāk pie dalībvalsts ombuda. Dažas no šīm lietām nonāk Eiropas komisijā, un citas tiek nosūtītas citām institūcijām un iestādēm, tā skatā uz Solvit, ko es pieminēju agrāk. Šeit ir statistika par valstīm. Šķiet, ka šeit parādās daudz kā jauna, bet uh, tas neko nenozīmē. Uh, Spānija ir iesniegusi daudz sūdzību, bet tas nenozīmē, ka pret Spāniju Eiropas Savienība slikti izturētos. Vienkārši Spānijā ir ļoti aktīvi reģionālie ombudi. Un tieši tāpēc eh, Spānijas pilsoņiem ir ļoti labi izpratne par ombuda lomu. Tiklīdz kā viņi saskata problēmu un viņi zina, ka ir arī Eiropas ombuds, tad viņi sūdzības nosūta mums. Ir labi, ka ir šāda augsta apziņa, bet eh, Protams, ka daudzas no šīm sūdzībām būtu jānodod dalībvalsts ombudam. Daudz sūdzību arī no Vācijas, Polijas un Beļģijas. Attiecībā uz atklātajām izmeklēšanām Beļģija ir sarakstā augškalā. Iemesls ir tāds, ka eh, daudzi, eh, daudz sūdzības, ko saņemam, ir no pilsoniskās sabiedrības, no um, NVO, un eh, šīs NVO atrodas Beļģijā, līdz ar to uh, ka mm, šīs iestādes vienkārši fiziski ir Beļģijā, tāpēc arī šī statistika ir no Beļģijas. Daži piemēri. Beļģijas gadījumi. Šeit ir ārkārtīgi daudz mm, mans pieminēto grupu sūdzību. NVO ļoti interesē ētiskas dabas jautājumi, jo īpaši komisijā tāpēc mums ir daudz sūdzību par interešu konflikta gadījumiem, par piekļuvi svarīgiem Eiropas Savienības dokumentiem, par pilsoņu līdzdalību, par iesaistīto grupu sastāvu, kas sniedz konsultācijas komisijai un citām aģentūrām. Viens ļoti veiksmīgs gadījums bija Vācijā, kur komisija uh, atklāja 140 dokumentus par Grieķijas eh, iekļūšanu Eirozonā. Uh, Vācijas žurnālistam, kas tos pieprasīja. Šo lietu es pieminēju arī agrāk, un uh, Itālijas uzņēmums uh, veda kermikas izstrādājumus uz Spāniju, kur uh, bija recesijas problēmas, taču uh, nauda nebija izmaksāta, un uh, mūsu iejaukšanās dēļ Itālijas uzņēmums šo naudu saņēma. Spānijas lietas, uz kurām es atcaucos agrāk, uh, Šis gadījums prasīja veselas četrus gadus. Komisija nezināja, vai ir jāatklāja pārkāpuma lieta vai nē. Man pilnīgi neinteresē, ko Spānija bija darījusi šajā gadījumā. Man interesēja komisijas attieksme. Šie ir galvenie temati, jūs tos noteikti zinat. Caurdzamība, ētiskie jautājumi, pilsoņu līdzdalība, Eiropas Savienības eh, pilsoņu iniciatīvas, Tās ir radījušas ļoti daudz intereses, un tās arī parādās daudzās sūdzībās. Mūs interesē, kā komisija uz to reaģē. Eiropas Savienības finansēti projekti, pamatiesības un pakāpojuma kultūra, kā institūcijas izturas pret cilvēkiem. Vēl viena lieta, to pabeidzām pagājušā gada beigās. Komisijai ir ad hoc ētikas konsultatīvā komiteja, kas sniedz konsultācijas par lietām, kur ir runa par interešu konfliktu. Tātad, ja komisāri vēl strādāt uh, privātajā sektorā. Mēs uh, izvērtējām, ka priekšsēdētājs ir potenciālā interešu konflikta situācijā, jo viņš pats strādāja privātā sektorā, sadarbojās ar ļoti lielu advokātu firmu, kas savukārt strādāja pie lobēšanas pēc eh, mūsu izmeklēšanas priekšādātājs eh, atkāpās no amata decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem. Tas nav nekas novatorisks, protams, ka šādas lietas tika veiktas arī agrāk, taču pagājuši gadu, kad es domāju par to, kā vislabāk izmantot mūsu biroja resursus, jo mūsu birojas ir uh, salīdzinoši neliels, 80 cilvēki, kas eh, atrodas gan Strasbūrā, gan Briselē, tad es eh, domāju, ka vislabākais veids, kā mans birojs varētu būt noderīgāks institūcijām un attiecīgi arī pilsoņiem, būtu vairāk un strateģiskāk eh, fokusēties uz sistēmiskām, strateģiskām izmeklēšanām. Mēs gribējām identificēt problēmas, kas pilsoņus uztrauc visvairāk. Mēs vēlējāmies tātad noteikt principus, kas ir jāievēro, un visvairāk resursu izmantot tieši šādu sistēmisku lietu risināšanā. Protams, mums ir jāskata arī mazās lietas, bet es domāju, ka mūsu ietekme būtu lielāka, ja mēs skatītu arī sistemātiskākas lietas. Kā jau jūs zināt, es neesmu tiesnese. Es nevaru uzstāt, lai kaut kas tiktu darīts Man ir tikai rekomendējošas pilnvaras. Taču man ir ļoti spēcīgas pilnvaras izmeklēšanā. Es varu tikt klāt jebkuram dokumentam, arī konfidenciālam. Tas nenozīmē, ka es varu to publiskot, bet izmeklēšanas ietvaros es to varu redzēt. Un es arī varu lūgt jebkuru amatpersonu, lai viņš man sniegtu liecību. Tieši tāpēc es gribu pilnībā izmantot savas pilnvaras. Tad, kad es veicu izmeklēšanu vai izsaku rekomendācijas, es gribētu, lai katra institūcija redzētu, ka šīs rekomendācijas ir patiešām pamatotas. Un, ja šīs rekomendācijas nav absolūti nesaprātīgas, tad tās arī būtu jāakceptē. Trīs vārdi, kas eh, manā birojā tagad tiek atkārtot tik daudz, ka visiem jau ir apnikuši. Ietekme atbilstība un redzamība. Es skatu, ka atbalstī, atbilstība ir pats svarīgākais. Ombuds parādījās pēc Māstriktas līguma, un es domāju, ka mums ir piešķirti ļoti svarīgi pienākumi. Mums ir jāskatās, kā strādā Eiropas institūcijas. Abi mani priekšteči mēģināja nodrošināt, lai šie pienākumi iemiesotos dzīvē, un es gribu turpināt viņu darbu. Es domāju, ka tas, ko mēs darām, ir ļoti būtiski un uh, ir svarīgi, lai mūsu darbam būtu ietekme, lai institūcijas darbotos labāk un lai pilsoņi varētu daudz labāk sazināties ar institūcijām. Tagad uh, pavisam īsi par strateģiskajām izmeklēšanām. Zinu, ka šodien galvenokārt jārunā par gadu pārskatu. Uh, visas šīs izmeklēšanas jau ir publicētas un par tām ir ziņots pēdējo mēnešu gaitā. TTIP caurdzamība. Kā jūs zinat, tiek runāts par to, ka trūks caurdzamības eh, transatlantiskajā tirzniecības un investīciju partnerības nolīkumā. Šis nolīgums mums visiem ir ļoti būtisks. Tas ir būtisks gan mums, Eiropas pilsoņiem, gan arī amerikāņiem, un īstenībā arī globālā nozīmē tas ir būtiski. Komisija ir veikusi ļoti daudz darba, cenšoties nodrošināt caurredzamību, protams, saprātīgos ietveros. Esmu izteikusi vairākus priekšlikumus komisijai, kā viņi varētu nodrošināt lielāku redzamību un caurredzamību. Tāpat arī esmu aicinājusi sabiedrību paust savu viedokli par caurredzamību. Tāpat es gribētu arī, lai viņi definē savus nosacījumus. Es gribu, lai viņi man pastāsta, kas nav caurdzams un kāpēc tam vajadzētu būt caurdzamam. Nav tā, ka mēs gribētu redzēt pilnīgi visu, taču vajadzētu piespiest cilvēkus domāt, vajadzētu saprast, kā īsti šeit trūkst un ko šeit reāli vajadzētu iekļaut. Risks ir tāds, ka cilvēki dzirda daudz baumu, um, tiek uzkurinātas bailes par to, kas ir iekļauts TTIP. Tieši tāpēc, jo vairāk komisija būs cauradzama, jo labāk tas būs pārējiem. Man šeit nav nekādas lomas un iespējas noteikt, kas būs iekļauts šajā nolīkumā, bet es varu tikai strādāt pie caurdzamības jautājumiem. Ziņošana. Šis jautājums ir svarīgs dažādos līmeņos ir bijis daudz eh, gadījumu, jūs visi zināt Edvarda Snaudena lietu, Žuliana Sāņģa lietu un um, arī citas lietas, kas ir saistītas ar informācijas atklāšanu plašos apmēros. Šis jautājums nav uh, jautājums, kur būtu tikai atbildi jā vai nē. Eiropas institūcijas ir noteikušas savu ziņošanas politiku vairāku iemeslu dēļ. Galvenokārt mērķis ir parādīt, ka cilvēkiem ir iespēja sniegt informāciju, ja viņi jūt, ka ir kādi pārkāpumi, piemēram, korupcija institūcijā. Taču pirms tiek atklāta šādas ziņošanas izmeklēšanas, pirms es atklāju šo ziņošanas izmeklēšanu, es gribēju nodrošināt, lai būtu pieņemta mūsu politika. Nebūtu labi, ja es eh, klāstītu citiem, kas jādara, ja pati to nedarītu. Es lūdzu sniegt informāciju, un mēs pavisam nesen sagatavojām šādu ziņošanas politiku. Komisijas ekspertu grupas. Šeit mēs skatāmies, kā šīs ekspertu grupas tiek izveidotas. Bija bažas par to, vai tās ir līdzsvarotas, par bija bažas arī par pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Uzsāku publisku konsultāciju un saņēmām 50 atbildes, kas bija patiešām labi. Tagad tās mēs pētam. Kohēzijas politika un fundamentālās tiesības. Šeit ir runa par mehānismu, kas ļautu mums nodrošināt, lai kohēzijas fondu uh, iz, izmantošanā dalībvalstīs tiktu ievērotas pamatiesības. Viens piemērs - kohēzijas finansējums tiek izmantots, lai veidotu institūcijas cilvēkiem ar garīgu atpalicību. Tas īstenībā runā pretī pamatiesību hartai. Šeit ir runa par to, ka cilvēkiem ir tiesības palikt sabiedrībā. Eiropas uh, pilsoņiniciatīvas, to es jau īsi atsaucos vairākas iniciatīvas ir nokļuvušas komisijā, tātad ir sasniegts 1 miljona slieksnis. Es gribētu paskatīties, kā komisijai vajadzētu risināt šīs pilsoņu iniciatīvas un cik daudz laika un resursu tām būtu jāpiešķir. Tas arī viss. Paldies! It's a fantastic work. Jūs īstenojat fantastisku darbu, tas ir vērtīgs pilsoņiem, un tas nodrošina arī Eiropas Savienības iestāžu uzlabošanu. Daži deputāti kolēģi vēlas izteikties. Vispirms Margarita Augen lūdzu vārds jums. Thank you very much. Liels paldies un paldies, Emīlija, ka esat mūsu viešņa un uzstājotiši. Viena lieta par Frontex ziņojumu. Pirms vēlēšanām, īsi pirms tam. Uh, Mums tas bija mūsu darba kārtībā. Mēs gandrīz regulāri esam eh, veikuši uh, ziņojumu no ombudsmēna, un tas ir ļoti vērtīgi. Jūs tam nesakojāt, bet pirms jūs te nonācāt, atnācāt pie mums, eh, mums te bija debats par iespējamo Lampedūras apmeklējumu. Vai jūs uzskatāt, ka būtu vērts atkal to iekļaut darba kārtību? Jo patiesībā mēs nekad neatbildējam uz jūsu īpašo ziņojumu par Frontex. You know, I think we can Es domāju, mēs varētu vispirms eh, uzklausīt vairākus jautājumus, un tad jūs varētu eh, vienlaikus sniegt visiem atbildes. Pirms eh, cilvēks pārņem izsaukums, Marijas kungs, vārds jums. Να σας ευχαριστήσω. Pateicamies jums par jūsu Uh, līdzdalību mūsu komitejas sēdē. Ar interesi noklausījāmies jūsu prezentāciju. Un, protams, uh, mūsu procedūras ietvaros mēs analītiski paldīsim savu uzskatu. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai būtu vērtīga sadarbības ar mūsu komiteju un Eiropas ombudu, jo mērķis ir panākt pilsoņu tiesību īstenošana. Līdz ar to mūsu misija sakrīt, un šajā ziņā mums ir jāsadarbojas turklāt arī politiskais atbalsts, kuru mūsu komiteja sniegs jūsu darbība, ir manā skatījumā visnotaļ pozitīva. Gribēju izcelt divas lietas un gūt jūsu ieskat par to. Uh, pievēršos uh, interešu konflikta jautājumiem. Jūs to pieminējāt arī ziņojumā un iespējamām sūdzībām par Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja paša drāgi interešu konfliktam iespējama. Un mūsu skatījumā šis jautājums skatām šādi. Pat laban Eiropas centrālās bankas un komisijas loma kā trojkas sastāvdaļa loma rada daudzus jautājumus. To secina Eiropas parlaments ziņojums, par kuru balsojām 2013. gada martā. Proti Eiropas komisija īstenojot savu kā trojkas sastāvdaļas darbību, būtībā tiek uh, būtībā pārstāv uh, kreditori intereses un uzņems arī īstenot uh, memorādu. Un tai pašā laikā Eiropas komisija un arī Eiropas tiesību sargātāji. Un šeit tā tad ir interešu konflikts. Eiropas komisija nevar īstenot divas misijas vienlaikus pārstāvēt uh, kreditorus viņu darbībā ar dalībvalstiem un vienlaikus aizstāvāt Eiropas Savienības intereses. Interešu konflikts Eiropas eh, centrālās bankas gadījumā ir vēl izteiktāks, jo Eiropas centrālajai bankai ir jāsniedz uh, padomi, un tajā pašā laikā ECB ir arī aizdevēji zināmām dalībvalstīm, piemēram, Eiropas centrālā banka Grieķijas interesēs nopirkus obligācijas 35 miljārdu eiro apjomā. ECB nopirka šīs obligācijas ar 40% atlaidu katru gadu, tomēr tā pieprasa no Grieķijas, lai šīs obligācijas tik maksātu 100% apjomā. Līdz ar to ECB 22 miljardus eh, iegūs uz eh, Grieķijas uh, rēķina. 10 miljārdu eiro šāda ir vērtība šīm obligācijām šogad, un ECB par tām maksājas tikai 6 miljārdus. Tātad šīs iestādes nevar būt reizē kreditori, kreditoru pārstāvi un līdztekus tam īstenot Eiropas Savienības iestāžu funkciju. Tātad šis ir svarīgs jautājums. Otrakārt, te ir runa par to, cik lielā mērā tiek īstenotas pamatiesības, vai cik lielā mērā tas ir jāaizsargā, īstenojot memorandu, jo ņemiet vērā. Eiropas komisija vakar, nesen aizvakar, Sīriza politiskās grupas, politiskās partijas deputātiem atbildēja uz jautājumu, vai Eiropas komisija kaut kā ir saistīta mm, ar pamatiesībā aizsardzības sakarā ar memoranda īstenošanu. Un komisija atbildēja, ka memorands ir ārpus Eiropas Savienību tiesību ietvaru un līdz ar to tiem nav jāaizstāv Eiropas pilsoņu pamatiesības. Tātad šeit redzam, ka Eiropas komisija rīkojas tādā jomā, ka Saskaņā ar pašas komisijas atzinumu tas nav saistīts ar pamatiesību aizsardzību. Un vēl pēdējā lieta, kas ir ļoti svarīga, ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos. Tātad mums, kā līgumrakstu komitejas deputātiem, un arī jums, īstenojot savus, eh, da, savu darbību, ir jāvērš uzmanību šo divu iestāžu darbību. Es gribētu zināt, Vai jūs varat atbildēt uz šo problēmu sustādību? Es, protams, varu jums arī analīzes nosūtīt deputants, grib, eh, dokuments, gribu zināt, vai jūs varētu uzņemtiet pašinstīvu ziņojumu, kura temats būtu šī, eh, šis temats, jo te tiek eh, skārtas eh, tūkstoši mm, īru, grieķu, kipriešu, portugāļu intereses saistībā ar šiem memorantiem. Paldies! Paldies! saka priekšstādē, un tagad Valences kungs no Eiropas tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Šis ir ļoti interesants ziņojums, ļoti sarežģīts. Taču es vēlētos pievērst uzmanību diviem tematiem. Pilsoņu tiesības pirmā gada laika ombuds ir īstenojis vairāk pēc izmeklēšanas 141 tika īstenots eh, un līdz ar to 3, 350 ir palikuši. Varat būt apmierināti ar šiem jautājumiem. Turklāt 22% no šiem jautājumiem tika izskatīti 3 mēnešu laikā un 37% tikas izskatīti 3 līdz 12 mēnešu laikā. Tas nozīmē to, ka 59% no izmeklēšana bija pabeigtas viena gada laikā. Es domāju, ka tas ir ļoti labs rezultāts. Jūs darbība ir bijis efektīva, vēlos jūs eh, ar to apsveikt, un arī mums no tā ir kaut kas secināms. Vēl viens aspekts ir eh, pareizā procedūra. I interešu konflikta gadījumā un e, šo pariņķējošo mm, procedūru gadījumā. Es domāju, ka administrācijai būtu jābūt augstākiem ētikas standartiem, un esmu priecīgs par to, ka jūs tam pievērsāt tik nozīmīgu uzmanību. Man ir divi jautājumi jums, ombudu kundze. Vai jūs varētu mums pastāstīt vairāk par jūsu izmantotajām metodēm, lai samazinātu um, izmeklēšanu, īstenošanas laiku, um, izmeklēšanu gadījumu samazināšanu. Un otrs jautājums ir par ombudu rekomendācijām, priekšlikumiem. 20% gadījumu iestādes neizpildīja jūsu rekomendācijas, vai jūs varat pastāstīt, kāpēc? Un vai būs kaut kāds procedūra turpinājums? lai samazinātu šo skaitu mazāk par 20%. Tagad vārds Rivā sekundzē, un pēc tam saka priekšsēdē, un pēc tam lūkšu. Visi lūdzu izsakieties neilgāk par pusot minūti. Nav jauki, ka kāds izsakās un uh, runā ilgi un dikti. Mums gal galā pusvienos jābeidz darbs. Rivā sekundze vārds jums, un pēc tam lūdzu īsāk uzstājieties. Paldies, priekšsēdētais kundze. Tiešām esiet sveicināti, ombuda kundze, jo jūs tiešām izsniedzat lielisku darbu. Esmu ļoti gandarīta par jūsu paziņojumu, par šīm eh, nebeidzamajām durvīm, jo mēs sapratām, ka ir pienācis laiks, vai komisārs vispār atbilst uh, amata prasībām. Viena lieta tā tad ir eh, interešu konflikts, no kurienes kāds nāk un uz kurien viņš dodas. Tās ir divas puses. Kad jāuzdod jautājums komisāram zinām laiku, lai viņš pēc savu darbu īstenošanas, pabeigšanas e, nepārietu kaut kādā zināmā jomā strādāt, mēs gribētu zināt, kā mēs kādu Uh, ierēdni varam apstādināt, bija gadījums ar Longrēnu kungu. Kā var panākt to, lai viņš nepārietu vai kāds cits ierēdnis strādāt uh, konkrētā rūpniecības nozmē, kas ir bijis, nozarē, kas bija saistīta ar viņa iepriekšējo darbību kā komisāru. Mums taču nav nekāda līdzekļu, kā to panākt. Otrkārt, runājot par interešu paziņošanu. Jūs zināt, ka mēs eh, deputāti ārkārtīgi uh, kritizējām um, EFSA aģentūru vai vairākas uh, komisijas locekļus. Ir cilvēki, kas strādā komisijā un, vai, un vienlaiks ir arī zinātniskie konsultāti. Piemēram, ir tiesība akti par uh, tirzniecības noslēpumiem vai Eh, jūs esat tieši iesaistīti šajā jautājumā, es esmu referents šajā jautājumā, jo ir svarīgi panākt sarskatām visās rūpniecības jomās. Un tad es gribētu pievērst Olaf. Jūs zināt, ka šī ir aģentūra, kas nodarbojas ar korupcijas atkarošanu. Es vairāk kārt esmu vērsušies, vērsušies pie viņiem. Olafam būtu skaidri jāpasaka, ar ko viņi nodarbojas. Mēs viņiem nosūtām prasību, viņi to Eh, pārņemt, taču pēc tam mēs nezinām, kas tur beigās, eh, kāds ir rezultāts. Mums pat nav caurskatāmības saskaņā ar attiecībā uz aģentūras darbu. Paldies, tagad vārds solidātei. Gracias. Bueno, yo también quiero comenzar feliz. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu uzteikt jūsu lieliski paveikto darbu tīri gada laikā. Jūs ļoti daudz jau esat panākusi, kopš strādājat par ombudu. Mēs redzam, cik lielā mērā jūsu birojas ir efektīvs un vēlos jums pateikties par jūsu īstenotajām izmeklēšanām. <clears throat> Un te ir runa par to tematu, kas interesē daudz pilsoņus. Jau laika gala jautājums par šīm revolving doors, nebeidzamajām durvīm. Es domāju, šis temats interesē daudz Eiropas pilsoņus. Es domāju, ka tagad ir jā, jūsu darbs jāpadara redzamāks. Turklāt ir jāinformē arī pilsoņi par paveikto darbu. To varētu darīt uh, eh, internetu portālā. Jūsu darbs jāpadara redzamāks. Tas attiecas arī uz mums, eh, kā Eiropas parlamenta līgumrakstu komitejas locekļiem. Gribētu zināt, ko jūs domājat par tematu, kas varētu būt pētījuma vērts, pat laban, ievērojams krīzes apstākļos daudzās dalībvalstīs. Šur un tur ir bijis mēģinājums vai kārdinājums atšķirīgi interpretēt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Te es, piemēram, runāju par brīvo pārvietošanos, proti tiesībām strādāt citā dalībvalstīm. Vai tas nebūtu jāizanalizē krīzes kontekstā, kā krīze ir ietekmējusi pilsoņu tiesības eh, konkrētajā dalībvalstī? Būtu interesanti arī papētīt, vai pamat, pilsoņu pamatiesības ir pārkāpts vai ne. Paldies, tāpēc priekšstādā 1, 2, 3, 4 deputāti vēl vēlas izteikties. Vai līdz ar to tad eh, saraksts būs izteikts, iz, iz, pabeigts, jā, ja? paldies, labi, tad Valīnas kundze. Sí, muchas gracias. Yo en primer lugar. Paldies, priekšstādātāji. Arī no savas puses vēlos apsveikt Eiropas ombudu par viņas īpašo ziņojumu, viņas institīvu, manā skatījumā tā ir ļoti svarīga par Frontex te runa. Šajā ziņojumā viņa uzsver cilvēku pamatiesību hartas pārkāpums. Es zinu, ka iepriekšējā sasaukumā eh, šāds ziņojums netika izstrādāts jo mm, sasaukuma beigās mēs vairs nevarējām šādu ziņojumu sagatavot. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs tūkstošiem cilvēku pamatiesību pārkāpumu. Es vēlos, lai komiteja šogad sagatavot šādu ziņojumu. Paldies. Paldies, turpin priekšstādē tagad vārds. Zaki kungam. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Lielas paldies. Es esmu no Slovākijas, bet Ungāru izcelsmes čaki būtu pareizā izruna, taču to nav tik viegli panākt, tāpēc būs jau labi. Paldies par jūsu lielisko darbu, lielisko prezentāciju. Kā jau minējis, esmu no nelielas valsts, no Slovākijas, es redzu šo valci, šo karti, tā mums ļoti vērtīgi, taču mani nedaudz pārsteidz vienlīdz, jo no manas valsts tikai 31 gadījums ir bijis pieņemams Un kas man pārsteidz, no 31 gadījuma tikai nulle, vispār nulle tiek izskatīta. Vai jūs varētu man pastāstīt, kāpēc es ceru, ka tas nav mūsu, manas nelielās valsts pilsoņu tiesību diskriminācija, pilsoņu diskriminācija? Varbūt jūs varētu rīt vai parīt ar ēpastu iesniegt rakstveidā atbildi, ja tas ir tas specifisks jautājums, uz kur nevarat līdzniegt atbildi. Paldies. Tagad vārds Beseras kundzēm Beatrice Lūdzu. Gracias, senjora Reilī. Paldies, Reilī kundze. Paldies par jūsu ļoti svarīgo darbu, ko esat paveikusi tik tikko gadu laikā. Galvenokārt vēlos pateikties par jūsu sniegto labo piemāru. Tas ir uh, Uh, kaut kā vērts, paskatīsimies uz jūsu pašu iestādi, un tas ir paraugs modelis arī citām iestādēm. Jūs uzsvērāt dažus svarīgus elementus, kas ir svarīgi man, proti, caurskatāmīgi, ne, neatkarība, interešu konflikta trūkums. Šie principi ierēģiem ir ārkārtīgi svarīgi. Tam ir jānodrošina, ka iestādes var garantēt pilsoņiem, ka mēs rīkojamies tad, kad kaut kas viņu skatījumā nav labi. Tas tiešām piešķir milzīgu nozīmi jūsu īstenotam darbam, par kuru jūs mums stāstījāt. Vēlos jums uzdot vienu jautājumu. par vēl vienu tematu, kuram jūs pieskārāties. Spānijā šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Sūdzības tika iesniegts veselai virknei tiesības sargu reģionālajam, Eiropas ombudam, ņemot vērā caurskatāmības un redzamības principu, vai jūs domājat, ka te kaut kas būtu uzlabojams? Vai jūs uzskatāt, ka būtu vērts dalībvalstīm eh, apkopot savus spēkus lielākā mērā? Paldies! Tagad vārds Robertai Metsolai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Orēlī kundze, par jūsu paveikto darbu šī gada laikā. Tā jūs nodrošinājāt, ka jūsu birojs ir caurskatāms. Viens komentārs no mans puses par 29. lapas pusi. Tur ir minēts, ka 20% apjomā dalībvalsts neizpilda prasības. Vai jūs varētu pastāstīt, kāpēc, kādi ir tam iemesli un eh, ko jūs domājat darīt, lai nākošā gada laikā šis īpatsvars tiks samazināts. Paldies, turpin priekšstādātāji, līdz ar to visi ir izteikušies, tagad dod vārdu atpakaļ Oreilī kundzei. Paldies, priekšstādātāji. Izskanēja daudz jautājumu. Paldies par tiem visiem. Mēģināšu uz tiem visiem atbildēt un jau tagad lūdzu piedošanu, ja man neizdosies visu sīk smalki atbildēt, taču vienmēr varat tieši vērsties manā birojā. Aukens kundze, liels paldies, jā. Ja. Mūsu pirojiem šis ziņojums bija ļoti svarīgs. Šis ir diezgan rats gadījums, kad mēs eh, nododam to parlamentu ziņā. Es uzskatu, ka nav pārāk labi, ja ļoti bieži par, um, ombuds dodas uz parlamentu, jo tas nozīmē, ka tas pats netiek galā. Tāpēc, ja es dodos parlamentā, es gaidu atbalstu no parlamenta. Es domāju, Frontex ziņojums eh, savā ziņā pazuda vēlēšanu kampaņu vilnī, jo bija vēl daudzi tiesību akti, kas bija jāpabeidz. Es tiešām augstu vērtētu, ja šis ziņojums nonāk plenārsēdes uzmanības lokā un tad eh, tas tiktu izskatīts, jo tas ir izšķirošs uh, dokuments, tas ir neliels, uh, tā ir neliela daļa ļoti svarīgā jautājumā cilvēktiesības, pamatiesības. Marijas kungs, liels paldies, paldies par jūsu laipniem vārdiem attiecībā uz sadarbību, kādai te būtu jābūt jūs atzināt, ka mēs abi esam vienā laivā, tam es piekrītu. Man ļoti interesē jūs jautājums par to, ko secinu, no jūsu uzstāšanās zinām vilšanās, eh, visticamāk tā tā no daudzu pilsoņu vilšanos attiecībā uz trojku Daudz cilvēku to uzsver kā atbildības trūkumu, jo tas ir tāds savāds radījums, eh, starptautiskais valūtas fonds, komisija un centrālā banka. Es nāku no valsts, kurā arī trojka kādu laiku padzīvoja. Es ļoti labi apzinos šīs bažas. Es kā ombuds Katru reizi, kad kāds pie manis atnāk ar kādu problēmu, es domāju, kādā ziņā es varu iesaistīties, es skatos, kāds ir mans kompetences, es mēģinu skatīties no maksimālā viedokļa, bet es arī apzinos, ka ir lietas, ko es varu darīt, ko nē, jo lielā mērā kaut kas ir saistīts ar politiku. Es zinu, ka Eiropas parlamentam bija ziņojums par šo jautājumu. Es domāju, ka cilvēki atskatās uz pagātni, kā tika izveidot trojka, kā tā darbojas, es domāju, daudz cilvēku saprata, ka tur bija trūkumi, un iespējams tāpēc, ka cilvēki apzinājās demokrātijas deficītu attiecībā uz trojkas darbību. Zinot, ka ekonomiski bija tiešām steidzam risināms lietas, esmu gatava izskatīt dokumentus, kas ir jūsu rīcībā, esmu gatava iesaistīties dialogā ar jums, uh, lai secinātu, varbūt es efektīvi varu izmantot savas pilnvaras, taču nevēlos kaut ko pārspīlēt, solīt un augstu vērtēju šo distanci starp politiku, kas ir jūsu pārziņa, un administrāciju, kas ir mana kompetence. Valēsas kungs, paldies par jūsu jautājumiem, jūsu komentāriem. Es piekrītu tam, ka komisija, komisija un visām ES institūcijām jābūt augstiem standartiem Daudziem tas tā arī ir. Es domāju, dažos gadījumos dalību valstu standarti ir augstāki dažos jautājumus, taču mm, katras situācija ir atšķirīga. Taču runājot par efektivitāti. Tas ir saistīts ar visu to aizkavēšanos, eh, ar kuri darīšana katram ombudam, katram tiesības sargam un arī lūgumrakstu komiteja. Esmu tikusies ar daudziem kolēģiem no citām, no dalībvalstīm, mēs par to runājam arī īrijas dalībvalsts birojā es, es vērsu revi, izvērsu revīziju, tur bija, tā sakot, izskatījām visas birojas, visas procedūras, kas tiek aizkavēts. Viena no lietām, kas šķiet ir kopīga visiem tiem birojiem, kam izdevies eh, palielināt savu efektivitāti, ir tā, ko viņi dara no tā brīža, kad uh, sūdzība vai lūgumraksts nonāk viņu rīcībā. Ir ļoti svarīgi jau no paša sākuma rīkoties pareizi. Tā tiek nodrošināts, ka sūdzības vai lūgumraksti, kas nonāk mūsu rīcībā, ir pieņemams. Es domāju, ja daudz resursu tiek veltīti šim pašam pirmajam procesa posmam, tad es domāju, tā ir viena liela lieta, kas Eh, var nodrošināt lielas izmaiņas attiecībā uz efektivitāti paaugstināto. Arī Vasī kundze attiecībā uz virpuļdurvīm, eh, kā eh, nodrošināt to, ka bijušie ierēģi neuzņemas amatu, kas ir konfliktā ar viņu iepriekšējo darbību. To mēs izskatījām mūsu virpuļdurvju izmeklēšanas ietveros. Pirmkārt, es domāju, ir sankcijas, ko var īstenot, es domāju, tas attiec uz amatpersonām vai ierēķiem, var, piemēram, samazināt viņu pensijas, tas attiec arī uz komisāri. Es domāju, tas notiek ļoti reti, es nezinu, cik bieži tas notiek. Es mēģināju vērst savu uzmanību savu darbu un savas vadlīnijas rekomendācijas ieteikumus komisijai uz to, ir atgriezties uz, um, <clears throat> uz to teicienu, ka dabīgi viss notiek vislabāk. Jo vairāk cilvēki apzinās situāciju, jo vairāk arī pilsoniskā sabiedrība var iesaistīties. Es nedomāju, ka komisija ir pietiekoši daudz resursu, lai katru ierēdni varētu pārbaudīt. Bet ja augstākā līmeņa ierēģi pāriet uz privāto sektoru, uh, divu gadu laikā, tad viņiem ir jāstāsta komisija, kur viņi dodas vai kur viņi vēlas doties. Tam ir jābūt redzamam sabiedrībai, piemēram, tīmekļa vietnē. Tad es zinu, ka komisāram ir jāstāsta, ko viņi agrāk darīja, ko viņi paredzējuši darīt nākotnē, Un tad var arī atklāt uh, ierobežojums, kas attiec uz viņiem. Tas ļauj jums un pilsoniskajai sabiedrībai uzraudzīt viņu darbību, un tas jau pats par sevi var ietekmēt viņu uzvedību. Juridiskie dienesti un uh, komisijas personāls ir turklāt, un tas, protams, ļauj visiem īstenot uh, savu kompetenci. Tirzniecības noslēpumu te man nav nekādas lomas. Ja ir sūdzības, tad pēc tam es, protams, varu iesaistīties. Ruīsas kundze par caurskatāmību klīniskajos pētījumos. Jā, pirmdien mēs noturēsim eh, startautisko zināt tiesību dienu iestāsimies par caurskatāmību attiecībā uz eh, klīniskiem zinātniskiem pētījumiem un datiem. Uzstāsies eh, arī komisijas pārstāvis un rasīja medicīnas aģentūras pārstāvis un vēl viens ļoti pazīstams eksperts arī lobijs šajā jomā. Valēla kungs par pamatiesībām Frontex, jā. Viena no lietām, ar kur es nodarbojos, ir tā, ka es kā ombuds mēģinu maksimizēt Eiropas dalībvalstu tiesību sārgu tīklu. Tātad es skatos uz tām jomām, kuras varētu īstenot kopīgu izmeklēšanu ar citām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalsts varētu skatīties uz situāciju dalībvalstī un es uz plašāku kopskatu. Un tas attiec arī uz Frontex, uz uh, migrantiem un tā tālāk. Un es zinu, ka daudzām dalību valstīm visā Eiropā šeit ir acīm redzams interesi. Čaki kungs, jā, Slovākija. 31 lieta un uh, nulle tiek izskatīts. Tas nav tāpēc, ka mēs ignorētu Slovākiju. Es labprāt jums pastāstītu sīkāk. Es pieņemu, ka šīs lietas bija ārpus mūsu kompetencēm esmu gatava jums pastāstīt sīkā, kas katrā gadījumā notika no mūsu puses. Paldies jums, Resteras kundze. Interešu konflikts. Jā, tiesības sārgu lietas Spānijā Es saprotu, ka Dānijā ir viens tiesības sargs, Spānijā ir divi, manā valstī. Valsts nozarē bija, valsts jomā bija tiesības sargs, tad mēs sadalījām viņu pienākumus bērnu, tiesības sargs pensija, tiesības sargs un tā tālāk. Vēl kaut kas bija, es jau aizmirsu, saka priekšstatotē. Un citās valstīs ir reģionālie tiesības sargi. Nu, tas ir atkarīgs no kāds dalībvalsts, kā tā vēlas, kā tā ir labāk dara kas atbilst tās vajadzībām vai prioritātēm. Es domāju, galvenais ir tas, ka dalībās pat pieņem lēmumu, kas te labi darbojas. Un dažkārt, ja tiesības sargu ir par daudz, tad pilsonis vairs nesaprot, pie kā viņam vērsties. Un tad varētu būt arī īstenotā darba kvalitātes atšķirības. Es domāju, laika pa laikam administrācijai konkrētajā dalībvalstī ir savā veidā izvērst eh, tiesības sārga biroja auditu, izdarot secinājumus, kāds būtu racionālākais veids organizēt eh, šo darbu. Tas viss atkarīgs no tā, kas vislabāk darbojas pilsoņu interesēs. Un, Macelas kundze, jā, jūs runājāt par 20% rekomendācijām, kuras dalībvalsts neīstenoja. Es domāju, ka savā prezentācijā sacīju, ka vēlos, lai šis 80% rekomendācija ievērošanas īpatsvars palielinātos. Nu, tas eh, tie 20% attiec dalībvalstīm, kas nepiekrīt mūsu analīzē, piemēram. Es ceru, dažādot to veidu, kā mēs iesaistamies eh, ar darbā ar komisiju. Līdz šim tas viss bija ļoti oficiāli. Mēs viņam nosūtam vēstuli, viņi mums nosūta vēstuli. Katrs vienkārši izklās savu nostāju. Es gribētu, lai šī satarbība būtu daudz eh, neoficiālāk ar katru komisijas līmeni, lai mēs varētu iepazīties, eh, konkrēti sadarboties, un šī personīgā saikne bieži vien darbojas labāk. īsu brīdi pēc tam, kad mani iecēla, es tikos ar Katrīnu Deivu, komisijas ģenerāla sekretāru, izveidojam nelielu darba grupu, daži mani darbinieki, daži viņas darbinieki, un eh, tad secinājām, kuras ir vislielākās jums, ar kurām mums ir problēmas, un strādāt, lai gūtu risinājumu. Es vēlos sadarboties, es vēlos būt racionāli. Es nevaru nevienam, nevienu piespiest kaut ko darīt. Taču tik ilgi, kamēr man biroja uzskata par objektīvu, par neatkarīgu, par savā veidā forenz, eh, tādu kā izmeklētāju darbu īstenotāju, tad arī administrācijai jāpaņem tas, ko mēs atzīstam. Jo līguma arī minēts, ka jābūt Eiropas ombudam ja es un uh, mani kolēģi darbojas šādu mērķu vārdā, tad arī pārējiem tie ir jāatbalsta. Paldies! Īpaši vēlos jums pateikties par to, ka sniedzāt atbildi uz katru no jautājumiem, turklāt kolēģis saucāt vārdā, un jūs tik precīzi atbildējat šiem jautājumiem. Uh, ietekme uh, caurskatāmība, neatkarība, tie ir tādi sarežģīti vārdi, bet tiešām Vēlam jums veiksmes, sekmes jūs ļoti svarīgā darbā un vēlamies padziļināt sadarboties ar jums dažādās e, jomās. Tuvākajā laikā liels paldies jums un kolēģi tiksimies pulksten trījošo pēcpusdienu.